good afternoon again. Welcome everyone. Sveicināti. Šajā budžeta un ekonomikas komiteja kopīgajā sēdē par budžeta programmu. Vispirms darba kārtības pieņemšana. Pasludinu to par pieņemtu, paziņojumu nav. Trešais punkts. Reforma atbalsta programmu izveidi. Atgādina ka šī sēde ir jābeidz 16.45, un tāpēc pilnīgi noteikti ir jāievēro runas laiki. Tā kā ņemiet vērā, kā es tam sekošu, ja jūs tam nesakojat paši, un došu vārdu abiem līdzreferentiem, katram uz četrām minūtēm. Vispirms no budžeta komitejas, no sociāldemokrātu grupas Eiderā Rubijā Guardia Savala. Paldies priekšsēdētāji, un es mēģināšu iekļauties šajās četrās atvēlētajās minūtēs. Un... Beidz beidzot, mums ir uh, projekts saņemts uz galda, kā jau es sacīju, eh, pirms vēl mēs tikāmies, mēs diskutējām ar līdzreferentu daudz jautājumus un ļoti žēl, ka daudzās lietās mēs nevarējām vienoties. Un līdz ar to ir vairāk aspekti, kuri paliek eh, turpmākajām debatēm, it īpaši grozījumu etapā, bet vismaz mums izdevās panākt zināmas vienošanās, un tie izpaužas 51. grozījumā komisijas priekšlikumam. Pamatā lietas, kurās mēs vienojāmies, ir tas, ka vajag speci eh, parādīt specifiskākus programmas mērķus, kā arī eh, tās pozīcijas, kuras mēs nobalsojām eh, budžeta projektā, kā mēs to saistām ar ilgspējīgu attīstību, ar klimatu pārmaiņām, ieskaitot Parīzes vienošanos, tāpat konkretizējām eh, programmas, kas ir jāfinansē valstīs ārpus Eirozonas, iekļāvām cīņu pret eh, krāpniecību kā jaunu jomu un iekļāvām taisnīgas pārējas uz ilgtspējīgu ekonomiku iedzienu. Otrais grozījuma bloks, kas ir iecerēts reformu kopumā dalībvalstīs. Šeit mēs pievienojām ietekmes izpēti atkārtībā uz, at, at, attiecībā uz apkārtējo vidi un kompensējoši pasākumi negatīviem pasākumiem šai reformai, ja tāda būtu un to, kā nodokļu iestādēm ir jāizvērtē budžeta ietekme šīm reformām. Un visbeidzot, es šķiet ietaupīšu vairākas minūtes, svītrojām iespēju, kā otras, ka citas programmas pārceļ fondus uz šo programmu. Līdz ar to īsos vārdos tās ir galvenās līnijas par to, ko mēs panācām. Paldies, Eidaram. Otrs līdzreferents no Ekon komitejas, tā ir Karolīna Nagdegāla. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, kas atklāt. Es atbalstu uh, programmas mērķi, ka dalībvalsts īsteno struktūrāla reformas, lai veicinātu ekonomisko um, iztu, noturību. Tas palīdzēs padarīt Eiropas Savienību spēcīgāku un mazinās nākotnes finanšu un ekonomisko krīžu negatīvu ieteikumu. Uzskatu, ka mūsu sadarbība līdz referentu noritēja auglīgā gaisot ne tomēr plaisa daudzos, daudzās jomās bija pārāk plaša. Vairākās jomās mēs eh, varējām vienoties, kā piemēram neatkarīgas eh, no, eh, fiskālas iestādes izveidošana no, noteikums, kas paredz sekot reformu saistībām, un viens no jautājumiem šeit ir izsvērt rūpīgi vai visas reformas ir īstenojums un ekonomiskās prognozes, Eiropas semestris, eh, valstu specifiskās eh, rekomendācijas, priekšlikuma izvērtes un galvārds par to, vai maksājums ir jāveic, tikt izvērtēts. Un eh, šim procesam ir nepieciešams papildu pārbaudas, un ļoti labi, ka mēs ar Heideru varējām par to vienoties. neatkarīgās fiskālās iestādes, kas ir jāizveido katrā dalībvalstī, varētu gatavot atzinumu par priekšlikumu attiecībā uz reformu īstenošanu? Neatkarīgas struktūras izvērtējums palīdzēs dalībvalstīm priekšlikumu sagatavot un komisijai to izvērtēt. Otrais sasniegums, kas mums izdevās, ir E, palīdzēt sasniegt līgumā minētos kritērijus un saskaņot e, e, da dalību valstu un eirozonas valstu likumdošanas. Tālāk. Trešā joma. Dalība valsts apliecina, ka reforma ir uzsākta iepriekšējā gada laikā un palīdzēs uz, tas palīdzēs uzlabot lēmumu pieņemšanu kopumā. Atsevišķās jomās vienoties mēs nevarējām, un tāpēc mēs atstājam šo eh, sadaļu ārpus eh, ziņoja projektu, un, manuprāt, ir ļoti būtiski sniegt finansiālu atbalstu struktūrālām reformām, kas veicina ekonomisko noturību Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tāpēc skaidra saikne ar Eiropas semestru un valsts specifiskām rekomendācijām, kā to piedāvā komisija, ir jāpatur un iespējams pat jāpa, jāstiprina. Paplašināt programmas apjomu var e, palielināt riskus. Strikti kritēriji, skaidri kritēriji ļoti būtiski mērķu sasniegšanai. Otrkārt, mēs neiekļaut atsaucas tiesiskuma ziņu projektā, jo mēs pa, esam izlēmuši iesniegt grozījums atsevišķi un, ja neviena no dalībvalstīm nevarēs izmantot programmu, ja nerespektē mūsu kopīgās vērtības. Un visbeidzot, skaidrs fondu sadalījums ir ļoti būtisks paturot spēkā nepieciešamos pamudinājumus lielākām dalībvalstīm. Uzskatu, ka mūsu ziņojuma projekts ir labs sākums diskusijām. Cerīgi raugos uz grozījumiem un tām interesantajām diskusijām, kādas veidosies. Paldies! deputātei Naktigālai, un tagad vārds ēnu referentiem vispirms no budžeta tautas partijas Salēns Lamasūrs. Paldies, priekšsēdētāji! Ēnu referents par budžetu tautas partijas vārdā. Pirmkārt vēlos apsveikt Eideru Gardijas Sabālu par ziņojumu kvalitāti. Atsevišķas piezīmes un jautājumi. Pirmkārt, manuprāt, šajā programmā viss būtiskākais ir veicināt atbalsta mehānismu konverģencei, un es personiski atbalstu to daļu, kas mudina ne, ārpus Eirozonas dalībvalstīm veikt nepieciešamos pasākumus, lai pievienotos Eirozonai. Maksimālais finanšu devums, kā to aprēķināts, manuprāt, mazliet vienīgais kriterijs, kas būtu iedzīvotājs skaits, ir savā, savāds, un es aicinu to apvienot ar ienākumu uz vieniedzīvotāju par reformu ilgspējību. Šis ir visai politiski smalkjūtīgs temats, jo reformas, kas ilgst vairākus gadus, mainoties valdībām un vairākumiem, šādā gadījumā nevajadzētu nonākt pie gadījuma, kā attiecīgā valsts eh, reformas groza laika gaitā. Tā vietā, lai mainītu termiņu, kas ir pieci gadi, aicinu izvērtēt reformas saturu, pakļaut to politiskai kontrolē, kas pārli, eh, pārsniedz tikai Eiropas komisiju un, piemēram, izmantot uh, apvērstā vairākuma sistēma padomē salīdzinājumā ar to, kas tika izveidots sešpakas un divpakas gadījumos. Tālāk par e, nosacījumiem runājot, vislabākais risinājums būtu izveidot horizontālo klauzulu visām Eiropas Savienības programmām, Un, manuprāt, budžeta komiteja pieturas pie šī risinājuma. Un, visbeidzot, man ir jautājums par to, vai neatkarīgā uh, fiskālā institūcija un tādas izveida, cik tā ir liederīga, jo šāda veida struktūras pastāv gan dalībvalstīs, gan Eiropas līmenī. Paldies! Paldies Lamsurkungam! Un nākošā izrunātājs no Tautas partijas sekon komitejas deputāti Meletiči. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs uzskatām, ka nodo, iedzīvotāju skaita kritērijas ir jāpārskata, bet arī vēlamies, lai viss būtu maksimāli vienkāršots, tajā pašā laikā ņemot vērā sarež, eh, eh, reformu sarežģītību, balstoties uz eh, citiem kritērijiem, kā makroekonomiskais disbalans uz citu, un, kā jau norādīja kolēģis Lamasūrs, attīstības līmenis IKP un attiecība pret kopēju IKP. Uh, Tāpat es nedomāju, ka mēs varam eh, pusi no eh, visa paredzētā sadalīt balstoties uz konkrētspēju un vajadzētu mazliet vairāk piestrādāt pie šī pirmā etapa, par ko būtu jāvienojas pirmo 20 mēnešu laikā. Runājot par neatkarīgu fiskālo institūciju. Nē, esmu pilnībā pret to priekšlikumā, bet, manuprāt, to nevar saistīt ar regulas numurs 73, jo tas attiecas tikai uz Eirozonas dalību valstīm, un mums ir jādomā par šo jēdzienu plašāk. Tāpat es atbalstu, ka ir jāsvītro daļas eh, attiecībā uz eh, transferiem eh, kopīgās pārvaldības ietvaros, taču vienlaicīgi ir jāstiprina koordinācija un harmonizācija investīcijām no kohēzijas politikas, kas ir saistāms ar valstīm specifiskām rekomendācijām un makroekonomiskiem nosacījumiem, kā arī pasākumiem, kas ir paredzēti reformu priekšlikumu ietvaros. Tāpat vispārīgo mērķu un specifisko mērķu jomā ir jāieskaita tiesu un pensiju sistēmu reformas. Paldies par precīzi divām minūtēm. No nu, sociāldemokrātiem no Ekon komitejas sēnreferents Mavrīdis nav klāts. Pāriesim pie ECR. Jūs izteiksieties. Paldies, Pervanš Beres ko, kolēģa Mavrides vārdā, kurš nevar būt klāts. Es gribētu runāt pār pieciem punktiem, kurus viņš gribēja uzskaitīt. Viņš apsveic komisijas priekšlikumu, kas ir balstīti jau uz esošas programmas. Bet viņš vēlas pasvītrot vairākus secinājumus, kas ir vēr, jāņem vērā šo programmu īstenojot. Pirmkārt, pēc 2008. gada finanšu krīzes mēs varējām apzināties, cik nozīmīga ir ekonomiska un sociālā konverģence, un šie aspekti jāsaista kopā, koriģējot negatīvos aspektus pārāk saspringtām ekonomikas reformām un arī uh, vienlaicīgi uzlabojot cilvēku dzīves apstākļus. Tas nozīmē ņemt vērā sociālo pīlāru un saskaņot ilgtspējīgas attīstības mērķus, īstenojot šādas reformas. Otrakārt, kā šādas reformas tiks skatītas apropriāciju ziņā dalību valstīs, jo Eiropas semestra ietvers šķiet ne, nav vienīgais būtiskais, dalību valstis var īstenot programmas arī ārpus ietvaru. Trešais komentārs. Reformām ir jāpalīdz palielināt darba vietu skaitu un kvalitāti, eh, eh, kohēziju, cīņu pret nabadzību un taisnīgu konkurenci. Šajā sakarā saistības ar Eiropas semestri vienīgi nav pietiekama, un katrai reformai ir jābūt uh, pavadītai uh, ņemot vērā līguma 9. panta pasākumus, izvērtējot sociālos aspektus pirms tiek reformas sāktas. Ceturtais komentārs šāda programma varētu mazināt kohēzijas politikas eh, atvēlētās summas vai arī ietekmēt makroekonomisko situāciju. Tas būtu negatīvi valstī, kuras cieš no saspringtas budžeta politikas sekām. Un visbeidzot, visi tiek aicināti atbildīgi un konstruktīvi strādāt pie šī dosjē. Merci beaucoup. Liels paldies! Nu un tālāk, tādā gadījumā tagad budžeta komitejas pārstāvis no EKR Kolmera kungs. Divas minūtes. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liels paldies priekšādātājiem! Šis parlos, pats, parlaments pats par savo, pašos pamatos ir viensprātis, ka budžeta jautājumos ir vajadzīga lielāka skaidrība, pārskatāmība un efektivitāte. Un šī iemesla dēļ es nevaru saprast, kā tas var būt, ka pēdējā laikā mēs mūždien runājam par jaunām programmām, kurās savukārt ietvaros visu centamies, cenšamies regulēt un nekas nav no pārskatāmības tur. Uh, šāda veida programmas kļūst ar vien mazāk pārskatāmas, un es tāpēc arī nesaprotu, kāpēc papildus jau tik ilgi izveidotajām iespēj, iespējām kohezijas politikas ietvaros vēl jāveido šāda veida pastāvīgas citas programmas. Ja nu mēs vēlamies atbalstīt struktūra reformas, tad kohezijas politika ir tā vieta, ar, un tas instruments, ar kur to varam darīt. Uh, Un tieši kohēzijas ietver, politikas ietvaros tad arī skaidri jādara tieši tas, ko centamies darīt šeit, jādefinē kriteriju un tā tālāk. Nevar būt tādi kohēzijas politikas instrumenti, kas te tiek sadalīti pa visu, un, nu, un tad tiek teiks, ja nu gan jau kaut kas ar to naudu tiks notiks, nu tad jau tas nav nekāds atbalsts struktūra programmām. Bet, kā jau teicu, to visu iespējams izdarīt jau ar esošajām programmām. Un vēl viena lieta - vairāk kārt atkal un atkal te tiek eh, runāts par piesaisti konkrēto eirozonai. Un ja mēs šeit runājam par tādām programmām, kas paredzētas tikai eirozonai, tad tas arī nekam nedara. Jo no vienas puses mēs, protams, runājam par ļoti lielām summām, no otras puses mēs runājam par tādām summām, kas būtu vajadzīgas, eh, lai Eirozonu kļūt, būtu izdzīvot spējīgi tās pašreizējā formā. Nē, drīzāk Eiro gadījumā būtu skaidri un gaiši jāpasaka, ka, lūk, šī reforma ir izgāzusies un faktiski ir visa jāpārveido. Un tad daudz no šīm programmām, par kurām te tiek runāts, vispār nemaz nebūs vajadzīgas. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nu, lai tiešām būtu tāda īsta stereofoniska pieredze, tālāk došu vārdu ekon EKR pārstāvim. Tas ir Lutkas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies pirmām kārtām abām referentēm. Manuprāt, viņas tiešām ir surgrūti pastrādājušas, lai, piemēram, arī pārvarētu savu domstarpības savā starpā, liekot mums priekšā šos ziņojumus. Ir te gan pozitīvais, gan negatīvais, ko atzīmēt. Pirmām kārtām par kritikas pusi runājot, mums vajadzētu saprast, ka šeit netiek skaidri un gaiši pateikts, kā tad šis morālais kaitējums, kā problēma tiks risināts. Mēs šobrīd sastopamies ar tādu situāciju, ka tādas valstis, kur, piemēram, nav izdevies struktūra reformas saulēcīgi īstenot, šobrīd nonākušas pie kaut kādām finanšu problēmām. Tas, protams, savukārt rada nepareizu motivāciju, ja šīs valstis šobrīd šos līdzekļus dabūs. Uh, Respektīvi, lūk, tad vispirms iznāk, eh, nu, ja jums tās reformas nesenāks, nu, tad jūs paņemsiet vēl papildus uh, eh, līdzekļu, tāpēc, ka jūs esat vilcinājušies ar šo darbu. To mēs nedrīkstam pieļaut. Ir jābūt kaut kāda veida drošības mehānismiem šais ziņojumos vai ziņojumu priekšlikumos. Jo citādi šādā veidā līdzekļi tiks šķērdēti un dota nepareizā motivācija. Tāpēc eh, šādu šobrīd drošības mehānismu es vēl šeit nesaredzu. Šai saistībā turklāt jāskatās arī, protams, lai šis frontloading, jeb līdzekļu sākotnējā tērēšana arī tiek risināta, respektīvi par izdevumiem ļoti skaidri jāpadomā un jādomā, vai ir vērts apmaksāt izdevumus eh, jau sākotnēji tādām reformām, kas, piemēram, varbūt ilgtermiņā nemaz netiek pēc tam nenoved pie investīcijām vai īstenošanas. Tad, protams, ir arī vēl solis pareizā virzienā, gan varbūt nepietiekams attiecībā uz šo reformu atbalstu, respektīvi pārliecināšos, ka tās patiešām tiek spildītas. Visbeidzot, neliela piezīme vēl par kohēzijas politiku, un te pie, piekrītu mana iepriekšējā runā, mana kolēģa teiktiem, respektīvi, ka kohēzijas politikas ietvaros taču jau tiek runāts par visām ES dalību valstīm, Un tomēr šeit e, tiek runa, at, nu, iekļaut atsauc tikai un vienīgi uz konverģenci Eirozonas valsts starpā. Un te ir, piemēram, divas valstis, kuras ilgtermiņā struktūra reformas nav īstenojuši, un tāpēc šāda veida Eirozonas konverģences, politi... Mm, konverģences neriks izmantot par pamatu šādu instrumentu politikas veidošanai. Paldies! Tālāk šķiet no Aldes neviens nav, kas pārstāvētu budžeta komiteju. Tādā gadījumā zaļiem Gīgold kungam būtu jārunā, bet viņa nav. Varbūt, ka Lamberta kungs viņa vietā runās. Lūdhu. Priekšsēdētāji, es esmu šķiet vienīgais no zaļiem grimavais. Var dabūt visas četras minūtes? Nu, diemžēl nē. Nu, teiksim tā, dosim jums trīs minūtes. Nu, divi un divi. Katram ir no katras grupas divi. Nu, tā kā pārstāvu abus runātājs. Nu labi, nu labi, lai tad nu būtu tā, tad, tad pozitīvais. Nu, faktiski, ja jūs dosiet man divas minūtes, tad man būs laika runāt tikai par negatīvo. Nē, nu tad lai jums ir četras, lūdzu, lai es arī pozitīvo varu pateikt. Pozitīvais skaidrs atsaucas uz Parīzes nolīgumu, ilgspējīgas attīstības mērķiem, tas ir pareizi, tos mēs vēl izvērtīsim plašāk. Otrs pozitīvais eh, līdzekļu pārvietošana uz ASP, šī punkta svītrošana jo ekonomiskā riskiem pretotās spēja nedrīkst tikt pretstīt konkurēt spējai tālāk e, nosaukuma maiņa uz eiro, eiro iekļaušanās mm, instrumentam. Tas šķiet visai instra, in, interesanti simboliskā veidā, tālāk sakas, jeb ietekme. Mm, mēs atbalstam to, ka šāda veida reformas var ietekmēt to citas valsts, piemēram, negatīvi. Un te te jā, nu, nedrīkstam īstenot tādas politikas, ka, nu, kas, teiksim, varētu saukties kā padarīja savu kaimiņu nabagu par nabagu. Mēs izvirzīsim priekšlikumu par um, atbilstīgu reformu kritēriju izvēršanu, jo domājam, ka vajadzīga vairāk nekā tikai nomināla konverģence un juridiska saskaņošana. Visbeidzot, par pārvaldību tika nomainīts īstenošanas uz deleģēto aktu. Un tālāk četras problemātiskās lietas. Nav nekāds izmaiņas izplatīšanas ķēdē. Mums patika mm, pārmaiņas šai jomā, un tas ir pats svarīgākais mūsu grupai. Nav atsaistīšanas starp ASV un Eiropas pusgadu. Astotais pants paliek nemainīts, lai gan tas ir viens no problemātiskākajiem. Līdz ar to domājam, ka te palaista garām iespēja nodrošināt gan atsauci uz Parīzes vienošanās, gan sociālo pīlāru šajā reformu atbalstu programmā. Tāpat arī nav nekādu grozījumu attiecībā uz skaitļiem laikā pēc 2020. gada starposmu ziņojumam. Domājam, ka IRSP mm, faktiski iekšēji ir nesabalansēta programma. Un par ne, ne, ne, neatkarīgām fiskālām iestādēm runājam, runājot. Uh, Šāda veida iestādēm būtu jātop skaidri aprakstītam un jāpiedāvā jēgpilnu fiskālo analīzi un skaidrs, nenorādot uz konkrētu politikas izvēli. Es gribētu uzstāt uz to, ka visi šie tās augtie neatkarīgie fiskālie iestādījumi parasti nu, vadās tikai no vienas uh, ekonomikas teorijas, respektīvi šī neoklasiskā teorija, kas attiecīgi tiek ierakstīta diezgan modeļos kas pašos pamatos, kā ir pierādījies, ir visai kļūdaini. Ja, trijās minūtēs iekļāvos, redziet? Paldies! Tālāk no budžeta goe, ekon goe. Kāds ir klāt? Nē? Nu tad tādā gadījumā FDD valīkungs. Paldies priekšādātāji. Kopumā man šķiet ka atbalsts struktūra reformām varētu būt liederīgs, bet tikai tādā gadījumā, ja tas tiešām tiktu vērsts uz tādām reformām, kas ir ilgspējīgas un ekonomiki, ekonomiski un sociāli labvēlīgas izaugsmai. Tām, tās būtu jāatlasa dalībvalstīm pašām atbilstīgi ES vispārējām kopējām eh, vadlīnijām un mērķiem. svarīgi tāpēc izveidot krit, atlases kritērijus, kas atbilstu vispārīgiem ES mērķim, it īpaši šai programmā vajadzētu atbalstīt, piemēram, lauku reformas, kohēzijas, e, teritoriālās kohēzijas veicināšanu, cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko īsteno, piemēram, multinacionāla uzņēmuma, cīņu pret organizēto noziedzību, pilnvērtīgas nodarbinātības veicināšanu, cīņu pret nevienlīdzību, sociālo atstumtību komisijas priekšlikumā un tāpat arī referentu tekstā ir atsauc uz šiem mērķiem. Tomēr domāju, ka šo atsaucu vajadzētu vēl tālāk spēcināt, lai pārliecinātos, ka tiešām tiek nodrošināta saikne ar šāda tipa reformām. E, e RSP tāpat laikā tomēr nevarētu, nedrīkstētu ietvērt tādas politikas, kur rezultātā samazinās vāl, algas un kas palēnina ekonomikas darbību un nevis rada konverģenci. jo tādā veidā nonāksim pie grūtībām arī visu to precu pārvaldību, procesu pārvaldībā, kas taču vērsti uz konverģences nodrošināšanu ES. Un tad, protams, ka tauta protestēs vēl vairāk nekā tajos gadījumos, ja reformas būs vēl striktākas. Ir jābūt tādiem veicinošiem kvatoriem un ekspost novērtējumam, uh, Mēs neatbalstam referentes eh, prasību nodrošināt īpašu novērtējumu par budžeta aspektiem, ko īstenotu neatkarīgas nodokļu iestādes nacionālā līmenī. Mēs domājam, ka eh, vienai valstī jāspēj īstenot viena vai otra reforma eh, pēc saviem ieskatiem, ja pie, uzspiedīsim uz pārāk centralizētu disciplīnu, tas novedīs pie nelīdzsvarotības. Paldies, paldies Valīkungam! Šķiet, ka ENF grupu šeit neviens šodien nepārstāv. Šķiet, neviens cits vairs arī nevēlas izteikties, tāpēc tālāk došu vārdu atkal. Ne, es atvainojos, došu vārdu komisijas pārstāvam uz divām minūtēm, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies! Paldies par atbalstu, vismaz no dažiem deputātiem atbalstu šim jaunajam priekšlikumam. Izteikšu pāris punktus par konverģences instrumentu un kāpēc ar šo priekšlikumu jāsamazina aptvērums. Tāpat laikā svarīgi saprast, ka visa šī priekšlikuma jēga ir palīdzēt dalību valstīm virzīties tālāk par nomināliem konverģences kritērijiem. Dalību valstis ir jau izpildījušas konverģences kritērijas vienā otrā gadījumā, un te vēlamies piedāvāt tām iespēju iet tālāk. Tāpat arī te ir virkne papildu priekšlikumu, kur, piemēram, no dalībvalstīm tiktu prasīts vairāk, piemēram, izmaksu izdevumu, ieņēmumu analīze, bet nevēlamies padarīt šo procesu pārāk sarežģītu dalībvalstīm, tā lai tās vispār neiesniegtu pieteikumus programmas līdzekļu izmantošanai. Uh, Par līdzekļu transferu runājot, tas ir skumji, jo saka, tas lielā mērā dalībvalstīm daudzreiz ir palīdzējis. Piemēram, Grieķijai tā ir izmantojusi šādu iespēju, piemēram, lai saņemtu ļoti plašu tehnisku atbalstu par atrašanās vietu, arī šeit vajadzētu reiķināties ar to, ka tam visam jābūt ir operatīvam un eh, tādam viegli īstenojumam par atbildības uzņemšanos. Viss šis priekšlikums vērts uz to, lai šī atbildība tiktu spēcināta reformu gadījumā Tāpēc tikai tās dalībvalstis, kas vēlas reformēties, patiešām var izvirzīt šādus priekšlikumus. Vēl vēlamies uzsvērt, ka sociālās reformas arī ir ietvērtas šī, šajā reforma aptvērumā ar noteikumu, ka tās ir minētas arī Eiropas pusgada procedūras kontekstā. Un te svarīgi nodalīt kohēzijas politiku, uh, kas faktiski finansē šobrīd investīciju izmaksas šādu reformu gadījumos. Mēs šajā gadījumā vēlamies dalībvalstīm palīdzēt izvirzīt, radīt motivāciju struktūru reformu īstenošanā. Nu, tas arī viss no manas puses. Lielas paldies! Nu, un tā kā šķiet esam pat aizteikušies laikam priekšā, varu dot katrai referentē, līdzreferentē šobrīd trīs minūtes, ja jums ir, protams, vēlme tās izmantot. Un vispirms došu vārdu Naskingālai, lūdzu. Well, thank you, Joanne. I tried to keep it in two minutes and also... Centīšos iekļauties šajā atvēlētajā laikā. Komisija arī pieminēja dažus problēmu jautājumus. Nu, viena tāda reakcija taut, uz tautas partijas teikto un zaļo teikto attiecībā uz neatkarīgo fiskālo iestādi. Piekrītu, ka nevēlamies radīt jaunas iestādes vai struktūras, bet mēs varētu šajā gadījumā, manuprāt, strādāt pie kaut kā esoša jau, lai pārliecinātos, ka tas attiec arī uz ārpus Eirozonas valstīm. Tālāk vēlos rēģēt EKR komentāru, ko teica Lukas kungs par morālo kaitējumu. Es pilnībā piekrītu viņa piezīmēm, un tāpēc Mums vajadzētu šo aptvērumu paturēt ļoti ierobežot un ar nepacietību gaidu jūs grozījumus šajā gadījumā. Nu, lūk. Nu, tik daudz tad, eh, lai rēģētu uz nu pat dzirdēto un ar nepacietību gaidu tālāku sadarbību ar saviem kolēģiem. Lielas paldies, saka priekšādātājs Gārdies Zabalskundze. Eh, eh, paldies! Un es mēģināšu sniegt īsi atbildes. Pirmais ir sadalīšanas kritērijus. To pieminēja vairākas grupas. Mēs mēģinājām rast vienošanos, to mainot, un mums nekas neizdevās. Domāju, ka Tie, kur uzskata, ka iedzīvotājs ja skaits nevar būt vienīgais kritērijs šī fonda sadalījumam, un mēs mēģināsim nākt klajā ar priekšlikumiem un vienošanos panākt. Es domāju, ka vajag izmantot visumā tos kritērijus, kas tiek izmantot kohēzijas politikā, vai kaut ko līdzīgu, kas varētu būt piemērotāk. Par eh, reformu ilgtspējību, kā sacīja Lamas Urkungs mūsuprāt, eh, pagarinot periodu par, ga, eh, par vienu gadu, varētu sniegt lielāku skaidrību un drošību šajās jomās. Katrā ziņā mēs pētīsim Lamasūra kungu priekšlikumu par nosacījumiem un tiesiskumu. Es zinu, ka citās komitejās un ziņojumos visi vēlas iekļaut pantu par tiesiskumu Domāju, ka tas nav nepieciešams, jo, un arī Sarvamā kungs, kurš ir līdzreferents, piekritīs par tiesiskumu, pilnīgi skaidrs, ka visas Eiropas Savienības programmas tiek pakļauts tiesiskumam, kā tās tiek pakļauts finanšu eh, regulējumam, bet pēkšņi visi grib atzīmēt to, ka šīs programmas ir jā, eh, jāpakļaut tiesiskumam. Tālāk divi komentāri par ECR, par riskiem. Es apzinos, ka vairākām grupām šie uh, iedzieni patīk, bet uh, par tām summām, ko katra valsts saņem šīs programmas, uh, ietvaros, ka modālais risks um, varētu pastāvēt, kā programmas tiek pārtrauktas. Šeit ir runa par simtiem miljonu eiro, kas nebūtu nevienai no valstīm morālais risks. Tālāk par frontloadingu nekāda paralēla priekšsaku nebija. Turklāt vēl jo vairāk tā ir viena no manas grupas eh, kritikām, ka uh, Eh, kad nauda ierodās, eh, reforma jau būs izpildīta, bet praktiski eh, aizmirstā līdz ar to. Šādos gadījumos nauda tiek saņemta pārāk vēlu, un es arī atbalstu zaļo grupas sacīto par sociālo pīlāru, par COP21 un ilgtspējīgu attīstību. Domāju, ka uh, šeit ir daudz darāmā. Un pēdējais komentārs, to pieminēja Zaļie un Tautas partija pārfondiem man nebūtu nekādu grūtību prasīt palielināt eh, to daļu uh, valstīm, kas ir ārpus eirozonas, bet, ja tas samazinātu tos 22 miljārdus, kas jau tā ir ļoti maz, tad nezinu, kā to uh, panākt. Turklāt, uh, E, vēl jo vairāk mums e, jāredz sadalījums un kāds tas būs, ja tiks izmantots tikai iedzīvotājs skaits. Es domāju, ka būtu daudz labāk, ja mēs varētu šo summu dubultot, bet neticu, ka tā tas izdosies. Paldies! Jā, paldies! Paldies par šo diskusiju! Ļaujiet man papildināt to, ko sacīja līdz referente Gadies Zabalkundze par tiesiskumu. Tik tiešām arī šeit e, tiesiskums kā tēma tiek skatīts, tā ir ļoti populāra pēdējā laikā. Daudz kas tika sacīts par labāku regulējumu. Tāpēc sniegsim labu, pieredzi, e, labu piemēru no budžeta un ekon e, komitejas un izvairīsimies varbūt no tādiem tekstiem, kas nav gluži nepieciešami. Atgādināšu, grozījuma iesniegšanas termiņš 15.00. 15. janvāris 2019. gads. Balsošana budžeta ekon kopējā sanāksmē vai nu 20. vai 21. februārī. Citi jautājumi? Tā kā citu jautājumu nav, varu painformēt par nākamo sanāksmi. Datums tai joprojām nav noteikts. Ar to arī slēdzam sanāksmi piecas minūtes ātrāk kā plānots. Paldies!